9 no rītā. Saskaņā ar 105. reglamenta panta 6. punktu esmu saņēmuši šādu ekonu komitejas priekšsēdēta paziņojumu, ka nav nek bijuši nekādu iebildumu pret e, komitejas sagatavotiem ieteikumiem sagatavot delegēto aktu. Ja viena politiskā partā, partija, o, kaut vai ar 40 deputātiem, deputātiem izteikt iebildumus, tad, tad tas nebūtu pieņemami, bet ja sādāk, tad tas stāsies spēkā pēc noteiktās procedūras. Tālāk Rumānijas attiecīgās iestādes ir, ir paziņojuši, ka Nikas kungam